tur beigušās, un balsojums par attiecīgo dokumentu notiks rīt. Tālāk man ir neliels paziņojums. Gribu jūs informēt, ka nav saņemts neviens pieprasījums balsot par korekcijām, kas tika izsludinātas vakar pulkstens 5.30. Šīs korekcijas līdz ar to tiks uzskatīts par apstiprinātām automātiski.